Pirmais balsojums, dārgie kolēģi, izmeklēšanas komitejas pilnvaru laiku pagarināšana. Priekšsēdētāja konference ir uh, ir pārbaudījis apgalvojums par iespējamiem pārkāpumiem un administrīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošana attiecībās nelikumīgu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ir pagarināts, pag, vēls pagarināt šo te Panams komiteju par trīs mēnešiem. Tiek uzskatīts, ka ir uh, šī komiteja tikus uz priekšu tāli un uh, komisija un delegācijas arī ir labu darbu paveikušas, bet šis darbs ir jāturpina, kas attiecas uz dokumentiem, kas vēl ir jāpārbauda izmeklēšanas gaitā un eh, tāpat arī ir jāuzklausa vēl eh, iesaistītās puses, un tāpēc Panamas eh, komiteja uzskata, ka šāds pagarinājums ir nepieciešams, lai mandātu korekti un pilnībā īstenotu. Ja nav nekādu iebildumu pret priekšsēdētāja konferences lēmumu, tad šis pagar mandāta pagarinājums tiek uzskatīts par pieņemtu.